So on today's agenda, a number of uh, resolutions. Šodienas darba kārtībā mums ir iekļauta virkne rezolūciju. Are you ready? Vai visi ir gatavi? The first one on the agenda. Pirmā darba kārtībā ir rezolūcija par cilvēktiesību aizstāvu vajāšanu Azerbaidžānā. Sākam balsot pirmo grozījumu, paceļot roku. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Bagēti kungs norādījis uz to, ka viņam ir, kas sakāms par, pēc reglamenta par šo rezolūciju, lūdzu. Un richiamo regolamento. E, Jā, es tiešām gribu atsaukties uz reglamentu. Vai jūs e, prezidentūrā nevēlaties e, sveikt šobrīd Skotijas tautu, kas šobrīd balso par savu neatkarību, lai dzīvo Skotijas, neatkarīga Skotija? The next vote is on a... Balsojam tālāk. Otrais grozījums paceļot rokas, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk par rezolūciju kopumā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais e, punkts mūsu darba kārtībā - rezolūcija par Burundiju, īpaši Pierre Klaver Mbonipa lieta kopīga rezolūcijas priekšlikums no septiņām grupām. Balsojam par rezolūciju kopumā, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Cilvēktiesību pārkāpumi Bangladešā. Kopīgs rezolūcijas priekšlikums no sešām grupām. Balsojam par oriģinālu tekstu otrajā punktā, dalījums, eh, balsojam par daļām. Pirmā daļa, kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Par rezolūciju kopumā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Nākamā rezolūcija - situācija eh, Ukrainā un pašreizies stāvoklis ES un Krievijas attiecībās. Kopējais rezolūcijas priekšlikums no piecām grupām. Sākam ar ceturto grozījumu. Mutiskais grozījums šeit ir. Nostravičs kunga lūdzu jums vārds. You, Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi. Patiesībā tas ir tāds valodniecisks grozījums savā būtībā. Vārdu what can be, kas var būt, ir jāsaka what should be, kam vajadzētu. Tātad uzsver, ka šim konfliktam jāmeklē uh, eh, polits risinājums. Vai? Vai eh, kāds iebilst? Nē, tad balsojam par ceruto grozījumu. Jums bija jārēģē, jārēģē ātrāk, saka priekšsarētāji. Tad paskatīsimies, vai ir 40 deputāti, kas iebilst. Izskatās, ka nav. Balsojam par grozījumu ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Devītais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums ar mutisko grozījumu. Fleckensteina kungs, lūdzu jums vārds mutiskajam grozījumam. Jā, paldies priekšsarētāji. Mēs eh, kopā ar citām politiskajām grupām desmitā punkta noslēgumā aizstāt vārdus uz vietas ar vārdiem Ukrainā. Vai kāds iebilst pret šo grozījumu? Nē. Tad balsojam ar mutisko grozījumu. Kurš par? Es atvainojos, personāla balsojumu, saka priekšsarētāji. Sākam balsot. The vote is... Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts Nav skaidrs, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Trīspadsmitais. Kurš par? pret atturas pieņemts. 14. divās daļās, abas personāla balsojumā, pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa arī personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Atkal personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Kurš pār? Pret atturas pieņemts. Ba tālāk balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. The next uh, resolution. Nākamā rezolūcija ir ES veiktie pasākumi rēģēt uz ebolas vīrusu uzliesmojumu. Mums ir kopīgs uh, rezolūcija priekšlikums no piecām grupām. Pirms balsot par rezolūciju kopumā, Vanderstoks kundze ir par reglamentu, kas sakāms. Yes, es vēlētos izteikt eh, komentāru par šo rezolūciju. Vakar 20 vakarā 27. lapspusēs angļu valodā tiem, kas nerunā angliski. Vienkārši vakar vakarā 20.00 un šodien 12. mēs balsojam. Es vēlos, lai tas tiek ierakstīts protokolā, ka tas ir uh, kaut kas tāds, kā ar šo parlamentu rīkoties nedrīkst. It's noted, but still it has ņemam vērā, bet vienalga mums ir jābalso. Balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par? Kurš pret? Atturas? Pieņemts. Ejam tālāk rezolūcija par stāvokli Irak, Irakā un Sīrijā un ISIS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšana. Balsojam vispirms par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu no piecām politiskajām grupām, sākam ar trešo grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret? atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad par devīto punktu oriģinālu tekstu divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas,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 Tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ejam tālāk. Tālāk rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Lībijā. Mums ir kopīgs rezolūcijas priekšlikums no vairākām politiskām grupām. Sākam ar trešo grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Sestais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums kā divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Rezolūcija kopumā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk rezolūcija par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES loma. Lamsdorf kungam par reglamentu, kas sakāms, lūdzu. Man ir jautājums eh, jums, priekšsarētāji, kāpēc mēs balsojam vispirms par vienas politiskās grupas rezolūciju, ja ir kopīga rezolūcija eh, no EPP, sociāldemokrātiem, EKR un ALDE? Tas ir pirmais jautājums. Mēs vēlamos personālu balsojumu par uh, ierobežot tikai uz ļoti svarīgiem jautājumiem. Šeit par vienas grupas uh, eh, pieprasījuma ir burtiski par katru grozījumu personālu balsojumu. Jūs varat paskaidrot, kāpēc? Mr. Lambsdorf, it's no... Lambsdorfa kungs, es to pieņēmu zināšanai, bet jūs noteikti zināt atbildi uz savu jautājumu. Tātad par rezolūcijām mēs balsojam mm, cip, skaitliskā secībā, un tādēļ mēs neko mainīt šeit nevaram, un mums ir jābalso vispirms par GOE grupas rezolūcijas priekšlikumu, un ir virkne personāla balsojumu. Pirmais punkts - personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Un, uh, tas ir noraidīts. Par trešo punktu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, par procedūru, par reglamentu. Priekšsarētājs kundze, vai mēs nevaram balsot blokā, ja neiebilst? Vai kāds iebilst pret šo ierosinājumu? Uh, tad mums jābalso par katru punktu. Tagad astotais punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Desmitais uh, punkts, D apakšpunkts, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais C punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmit F. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmit I Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Beres kundze lūdz vārdu par procedūra priekšsēdētājs kundze atvainojiet eh, manu pieredzes trūkumu, bet man tomēr tāds jautājums par to, pēc kura reglamenta panta mēs tagad balsojam tādā secībā, kā jūs to šodien darat. Man šķiet, ka parasti, bet varbūt es kļūdos un uh, tad lūdzu pierādiet man pretējo. Tā tad kompromisa rezolūcijas projekts, ko iesniegušas vairākas grupas, tiek balsots vispirms. Man saka, ka tas ir 123. pānta 4. apakšpunkts, kur ir noteikts, ka kopīgu uh, rezolūcijas projektu aizvieto citu rezolūcijas projektu, kas ir iesniegts iepriekš, bet ne tādos gadījumos, ja to ir iesniegušas komitejas vai politiskas grupas. Tagad nākamais balsojums, punkts kā, sākam balsot, beidzam balsot, un tas arī ir noraidīts. 10 M, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ievilkums E. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums F. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. G apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. I apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Arī personāls balsojums. Sākam balsot. noraidīts. Tagad balsosim par zaļo grupas iesniegto rezolūcijas priekšlikumu. Paceliet rokas, kas ir par, kas pret, atturas, noraidīt šis projekts. Tas bija acīm redzams rezultāts, saka priekšsēdētāji. Tagad balsojam par EFDD grupas priekšlikumu. Paceliet rokas, kas ir par, kas ir pret, kas Eh, tā tad noraidīt šis priekšlikums, un tagad kopīgais rezolūcijas priekšlikums, ko ierozina četras grupas. Sākam ar piekto grozījumu, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Septītais personāls balsojums, kas sākam, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts Devītais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums personāls balsojums sākam balsot. Tagad balsojam par desmito grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts Otrais grozījums, paceļot rokas, kas par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, paceļot rokas, kas par pret atturas noraidīts. Tagad par rezolūciju kopumā personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējām pie rezolūcijas par uh, Fidži tirgus piekļuvi par komisijas priekšlikumu. Ir viens balsojums, sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts. Tagad pārējām pie balsojuma skaidrojumu, pēc, kas sāksies pēc divām minūtēm.